Pirmam kārtām būs jārunā par darba kārtības grozīšanu, par to mēs vienojāmies eh, koordinatoru sanāksmē. Bija divi priekšlikumi no Svensons kundzes, eh, ko mēs arī gribam akceptēt eh, saistībā arī ar iekšējā tirgus komitejas darbu. Tātad pirmkārt, 7. februāris ir mūsu pēdējā iespēja ietekmēt IMCO komitejas ziņojumu. Ja nav nekādi iebildumi, tad šo punktu mēs varētu izskatīt pēc 12. punkta un pievienot kā 12. A punktu. Tālāk eh, tu, runa būs par balsošanu. Ķersimies pie elektroniskās balsošanas. Pirmais punkts eh, būs eh, punkts astoņi. Homens e mulheres na União Europeia 2010. 13. sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā. Uh, Nedelčevas kundze ir referente, šis punkts tiek pārcelts uh, uz agrāku laiku, un Nedelčevas kundzē tiek dots vārds, ja viņa grib izteikties. Nē, viņa nevēlas izteikties, nu tad balsosim. Uh, tātad, vai esat gatavi? Facilitar, porque temos muitos votos, vou apenas referir o número da alteração. Mums šodien ir biedējoši daudz uh, balsošanas, tāpēc 47. grozījums. Kas ir par? Kas pret? Mēs uh, pārbaudīsim elektroniski. Against? Tātad pret. Vots taisa rādu. Balsošana noslēgusies. Norēdīts.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 kas atturas, pieņemts. Ceturtais punkts, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Astotais punkts, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Devītais punkts, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk. 50. Kas par? Nē, vispirms balsosim par 49. par Vānos kundzes grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 50. kas par? Kas pret? atturas, pieņemts. Otrais punkts, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 51. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 11. punkts, kas par, pret, Kas pret? Jā, balsosim elektroniski. Si, si, euh, non. Non, c'est pas. C'est pas. OK. Votação está encerrada. E... 11 to Balsošana noslēgusies. Pieņemts. Uz favori. Tālāk 12. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. 20. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Taisa rada votação. Aprovada. Balsošana noslēgusies pieņemts. 52. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 53. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Bet pārbaudīsim labāk elektroniski. 53. 53. grozījums tātad. Balsošana beigusies. Noraidīts. 54. kas par? Kas pret? Kas atturas? Elektroniskā pārbaude. Šādā votação. Balsošana beigusies. Pieņemts. 19. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. 55. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 30. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 33. kas par, kas pret, atturas, norēdīts. 56. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 57. kas par, kas pret, atturas, pieņemts noraidīts. 58. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 18. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 28. E favor, kom. 28. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 59. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 60. kas par, pret, atturas, pieņemts 61. par, pret, atturas, pieņemts 62. par, pret, atturas, pieņemts 14. par, pret, atturas. Balsosim elektroniski. Emprego 14. Tātad par 14. Brīta, it's against. Šķiet, ka Brīta ir pret. O voto está. Balsošana ir beigusies. Vamos repetir o voto do emprego 14 que bloqueou. Elektroniskā balsošana par 14. tiek atkārtot. Balsošana sākusies. Balsošana beigusies. Pieņemts. 25. kas par? Kas pret? kas atturas, pieņemts. 63. Eh, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, 27. Ah, identisks, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts Elektroniskais balsojums. São. Balsošana ir sākusies. 76 un priekš 27. Tātad balsojam par 66 un 27. Balsojums beidzies. Pieņemts. 67. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 68. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Septiņpadsmitais par, pret, atturas. Balsosim elektroniski. Tātad par 17. Balsojums beidzies. Pieņemts. 69. kas par? Sešdesmit devītais. Pret. Atturas. Pieņemts. Setenta. A favor. Septiņdesmitais. Kas par? Pret. Atturas. Balsosim elektroniski.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 pieņemts, 73. par, pret, atturas, pieņemts, 72. par, pret, atturas, pieņemts, 3. par, pret, atturas. Balsosim elektroniski. Es domāju, ka tika norēdīts, bet tomēr balsojums beidzies. Norēdīts. Votou contra e, portanto, foi rejeitada. Alde kolēģi balsoja pret, tātad norēdīts 74 par, pret, atturas, pieņemts, 31 par, pret, atturas, Es domāju, ka nolēd, norēdīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 31. Balsojums beidzies. Norēdīts. 21. kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 75. par? Pret. Atturas pieņemts, 76. par, pret, atturas, balsosim elektroniski. Balsojums sācies. Tā izrādā votação. Balsojums beidzies. Noraidīts. Nē, tā tad ir akceptēts. Nikolai kundze ir balsojis par, jūs bijāt par. Labi. 77. Kas par, pret, atturas. 6. Tātad pieņemts, kas par, kas pret, atturas. Pieņemts 78. par, pret. 78. par pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums divi, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk turpinām ar 82. kas ir par. 82. par pret atturas pieņemts. 84. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 86. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 85. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 88. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 90. par, pret, atturas, pieņemts. 32. kas par, pret Te ir divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Tātad uz šo daļu attiecas 87. tāpēc nebalsojam. 91. par pret atturas elektronisks balsojums. Está encerrada a votação. Balsojums beidzies. Pieņemts. 92. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31. divas daļas pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93. par pret. Alde. 93. Par. Labi. 94. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 95. kas par, kas pret, atturas, noraidīts pieņemts 96. kas par pret atturas pieņemts 29. par pret atturas elektronisks balsojums. Balsojums sācies. Tātad 29. Balsojums beidzies. noraidīts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 15. otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 97. par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, atturas atturas noraidīts. 99. par pret atturas pieņemts. 100. kas par kas pret atturas noraidīts. 103. kas par kas pret atturas pieņemts. 102. Te ir trīs daļas. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. 105. Kas par? Ā, šķiet, ka 105. to jau ietver 102. Tāpēc tas uz mums vairs neatiecas. Tātad 101, kas par? Kas pret? Atturas, pieņemts. 106. kas par? 106, 107 kopā. Kas par? Nē, šķiet, ka balsosim tikai par 106. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 107. par? Pret? Atturas pieņemts. 108. par? Pret? Atturas pieņemts. 109. par? Pret? Atturas pieņemts. 110. par? Pret? Atturas pieņemts. 111 par, par, pret, atturas, pieņemts, 112. par, pret, atturas, pieņemts, 113. par, pret, atturas, pieņemts, 114. par, pret, atturas, pieņemts, 115. par, pret,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 pieņemts, 23. par, pret, atturas, pieņemts, 22. kas par, pret, atturas, pieņemts, 26. šķiet, ka par to nebalsosim, 24. kas par, pret, atturas, pieņemts. 25. Ar mutisko grozījumu. Vai kāds ir pret? Labi. Tad ar mutisko grozījumu. Kas ir par? Pret, atturas, pieņemts. 26. divas daļas, pirmā daļa, kas par? Kas pret? Atturas, pieņemts. Otrā daļa par? Pret, atturas, pieņemts. Un 27. kas par? kas pret atturas pieņemts 28 par, pret atturas pieņemts 29, kas par, pret atturas pieņemts 30 par, pret atturas pieņemts kompromisa grozījums numur 1 par, pret atturas pieņemts Tālāk turpinām ar 34. kas par kas pret, atturas, pieņemts, 35. par, pret, atturas, pieņemts, 36. par, pret, atturas, noraidīts, 37. par, pret, atturas, pieņemts, 38. kas par, kas pret, atturas, pieņemts, 39. par, pret atturas pieņemts 41 par pret. Balsojam par 41. Kas par? Pret atturas pieņemts 40. À, tad, tad elektroniski pārbaudam balsojumu par 41. Balsojums ir beidzies. Noraidīts. 41. ir noraidīts. Četrdesmitais par, pret, atturas, pieņemts. Četrdesmit otrais, kas par, pret, atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 43. divas daļas, pirmā daļa kas par, kas pret atturas pieņemts. Otrā daļa kas par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. divas daļas, pirmā daļa kas par pret atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, numur viens, kas par, pret, atturas, pieņemts. Divi, kas par, pret, atturas, pieņemts. Numur trīs, par, pret, atturas, pieņemts. Numur četri, par, pret, atturas, pieņemts pieņemts, piektais par, pret, atturas, pieņemts, sastais, ne septītais, par, pret, atturas, pieņemts, astotais par, pret, atturas, pieņemts, devītais par, pret, atturas, pieņemts, desmitais par, pret, atturas, pieņemts, vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts, Pieņemts. 11. Par 11. mēs balsojām. Tālāk mēs varbūt varētu balsot eh, par 12. līdz 17. kopā. Ja jūs tam piekrītat, kas ir par? Tātad atkārtošu. Nē, mēs balsosim kopā par 12. līdz 15. Kas ir par? Jauns grozījums balsošanas kārtībā 12, 13, 14. Par to mēs balsosim. Kas par, pret, atturas pieņemts. 15. Kas par, pret, atturas pieņemts. Numur 16 un 17. Par to mēs varētu balsot kopā. Par, pret. Labi, Balsosim atsevišķi. 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski par visu ziņojumu. Balsojums ir beidzies. Ziņojums ir pieņemts ar 24 balsīm par, divām pret un neviens nav atturējies. Vēlam veiksmi Nedelčevs kundzei. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a Et maintenant, c'est l'acquittation. Maintenant, c'est la décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do. Tad eh, turpinām balsojumu par astoto punktu. Tā ir eh, devītā finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana, trešā iedaļa komisija. Mums ir eh, Garšija Pēres kundze, kas ir atzinuma sagatavotāja, un mēs tagad pārējām pie balsošanas. Mēs varam balsot par visiem grozījumiem kopumā, izņemot par piekto punktu, vai ir kāds, kurš ir pret šādu ideju. Ja nē, tad kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Un piektais punkts par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par visu atzinumu kopumā, sākam elektronisku balsojumu. Tā ir surādā votação. Beidzam. Un 24 pār, neviens nav atturējies un neviens nav bijis pret. Un es apsveicu referenti. Devītais punkts ir nākamais. Tas ir 9. gada ziņojums par kohēzijas politikas 2007.13. gada programmas īstenošanu. Relatore. Ah. Elle n'est pas là, donc on peut passer au vote. Vamos passar à votação, relator. Nu, tad mēs varam sākt balsošanu. Tā tad referente nav ieradusies, referents nav ieradusies un sākam balsot. Pirmais grozējums. Nē, mēs varam balsot par visu kopā. Nu, tad darīsim tā. Tagad balsojam par visiem grozējumiem kopumā. No 1 līdz 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un galīgais balsojums nav, jo mēs balsojām tikai par grozījumiem citam ziņojumam. Un tagad pārējām pie nākamā punkta, tas ir desmitais punkts. Sociālās politikas ārpolitiskie aspekti, darba un sociālo standartu, kā arī Eiropas korporatīvās sociālās atbildības veicināšana. Mēs runājam arī par Eiropas korporatīvās sociālās atbildības veicināšanu. Arī šeit mēs runājam par grozījumu pieņemšanu un tikai, nevis atzinumu projektu pieņemšanu. Un tad sākam balsot arī par visiem kopā. Četri grozījumi par visiem kopā. Pret, atturs, pieņemts. <laughs> Uh, pontu 11. 11. punkts trešo valstu valsts piedarīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu sezonas nodarbinātības nolūkos. Papadopolu kundze ir atzinuma sagatavotāja, un mēs dodam vārdu Papadopolu kundzei. Lūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze! FEM komitejas vārdā mēs esam sagatavojuši atzinumu, un atbildīgā komiteja ir Liba komiteja, kura ir, kā jau es teicu, atbildīgā komiteja trešo valstu valstspiedarīgu iedarī ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām. Visi tie, kur ir iesnieguši savus grozījumus, un lielākā dara no iesniegtajiem grozījumiem, vismaz pēc manām domām, ir pieņemami, akceptējami. Izņemot pāris, uh, tie ir sociālistu grupas iesniegtie grozījumi, un eh, septītais grozījums ir atsaukts, un iemesls tam ir sekojošs. Nedrīkst būt diskriminācija mm, tiem, kuri vēl strādāt sezonāli, un eh, citi, kur vēl strādāt visu laiku. Mēs pēc tam runājam arī par daļas grozījumu, tā tad 19. punkta grozījumu, un, protams, tam ir jābūt pēc iespējas skaidrāk formulētam. Viss teikums ir svītrots 19. punktā. Ir vairāki e, punkti, kurus mēs esam mazliet pamainījuši, grozējumi 26, 17, 18 un 20. 26. grozējums ir noraidīts, jo pulcēšanās brīvībām ir jābūt akceptētam, 17. ir noraidīts, jo komisijas teksts ir labāks, jo tajā ir kopīga pieeja visās Eiropas dalību valstīs bez izņēmumiem. Pie tam 17. punkts ir saistīts ar subsidiaritātes principu. 18. un 20. grozījumi. Es vēlētos, lai mēs balsojam pret tiem, jo 18. grozījumā ir runa par to, ka trešās valsts valsts piedarīgajiem ir iespēja uzturēties kādā dalību valstī dažādu vīzu un uzturēšanās atļauju dēļ. Mēs uh, Vēlamies, lai šeit runa iet tikai un vienīgi par sezonas nodarbinātību, kurā būtu atrunāta maksimālā uzturēšanās atļauja. 20. grozījums arī tur run, mēs esam pret jau kādu veidu izņēmumiem. Visi pārējie grozījumi, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi, jo tajā runa iet par sezonas strādnieku cilvēktiesībām. Tātad visus pārējos es atbalstu. Priekšsādētāji, paldies! Un tagad turpinam balsošanu. Astoties grozījums. Setēties tad at, atsaugs. Astoties par pret atturus pieņemts. Devītais par pret atturus pieņemts. 24. par pret atturus pieņemts. Desmitais par pret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 pret, pret, atturas, noraidīts, 19. par, ar mutisku grozījumu. Tātad par 19. par, pret, at, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par. Ceturtais. Tātad arī tur ir mutiskais grozējums, ja neviens neiebilst. Tātad. Ceturtais kopā ar mutisko grozējumu par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20 par.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 pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums par atzinumu balsojam elektroniski. Sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 23 pār 1 ir atturējies, tātad ar balsu vairākumu pieņemts. Apsveicam Papadopulus kundzi ar atzinumu pieņemšanu. Un tagad esam nonākuši līdz 12. punktam. Eiropas sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. Atzinuma sagatavotāja ir Senešina kundze. Es nezinu, vai referenta vēlētos kaut ko teikt. Ja nē, tad pārējiem pie balsošanas. Izskatās, ka pārējiem tūlīt pie balsošanas. Uh, Maybe we try to vote the first page in block and then the second page. Podemos votar. Varbūt balsosim uh, <clears throat> blokā par pirmo lapu visu kopā. Tā tad no trešā līdz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 pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad blokā 6, 7, 9, 8, 10, 11 un 12. Blokā. Vamos votar 6. 6, 7, 9. 6 par, pret,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 pret, atturas, pieņemts, 24 pār, pret, atturas, pieņemts, 25 pār. Divdesmit pieci par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Par 25. sākam elektronisku balsošanu. Encerrada a votação. Beidzam balsot elektroniski un pieņemts 25. Līdz ar to 26, 27, 28 atkrīt. 29 par pret atturas pieņemts, 1 par pret atturas pieņemts, 2 par pret pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par visu atzinumu kopumā, balsojam elektroniski, sākam lūdzu. Beidzam balsot. Un 23 ir balsojuši par, neviens nav atturējies un neviens nav balsojis pret. Apsveicam Senžinas kundzi ar atzinumu pieņemt.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 pielikuši klāt mūsu darba kārtībā, tad 12a punkts ir jauns. Tas ir jautājums par, par vienoto tirgu. Šeit mums ir balsošana blokā, kas par pret, kas atturas, tātad pieņemts. Três já, já foi tratado. 14. Ponto 14. Par 14. punktu tagad mūsu darba kārtībā - sieviešu apdzības izpausmes Eiropas Savienībā. Plumbas kundze. Ir ziņotāji, jūs gribat kaut ko teikt par šo jautājumu, referents kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu pateikties visiem kolēģiem. Gribu pateikties arī ēnu referentiem par ļoti ciešo sadarbību šajā ziņojumā. Tas ir ļoti svarīgs ziņojums. Un gribētu pateikties arī komitejas sekretariātam. Turklāt uzskatu, ka pieņemot šo ziņojumu, mēs spērsim solus priekšu un tiešām paveiksim kaut ko dzimumu līdztiesības jomā, arī, eh, arī apkarosim sieviešu nabadzības izpausmas Eiropas Savienībā. Un tāpēc es lūgtu, lai jūs atbalstat šo ziņojumu, jo šeit tiešām ir piedāvāti arī risinājumi, kā mēs varētu panākt šos ļoti svarīgos mērķus. Lielas paldies visiem! Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Plambas kundzei! Un tālāk sāksim balsot. Ar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 44. grozījums. Par ret atturs noraidīts. 45. par pret atturs noraidīts. 46. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Tā vērtā votação. Kurintesai. Sākam balsot. 46. grozījums. Beidzam balsot. 3 votos contra e 17 abstenções está rejeitada. Compromisso 2. Tas ir noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, kurš atturas pieņemts. Piecdesmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 51. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Está encerrada a votação. Beidzam pārbaudīt elektroniski. Tas ir pieņemts. 52. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 53. kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piecieturtais par pret atturs. Pieņemts. Piecpadsmitais kompromiss par, pret, atturs. Pieņemts. Es atvainojos, saka deputāti, jūs nemaz neesat paskatījušies uz to, kā mēs balsojam. Pēdējos trijos balsojumos jūs pat neesat pacēlis acis, lai paskatītos, kā faktiski mēs balsojam. Uh, Priekšsēdētāji, mēs par 50. kompromisu balsojām. Labi, pārbaudīsim kompromisu grozījumu numur 50. Tātad vēlreiz 50 to balsosim. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. 60. pār? Pret? Atturas pieņemts. 61. kurš pār? Pret? Atturas noraidīts. Pārbaudam. 61. sākam balsot. Tā encerrada a votação. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 141. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 142. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 146. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 62. par? Pret. Atturas pieņemts. Favora. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 63. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākamā lapas pusi. 66. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 67. par pret atturas. Pieņemsim, bet, pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 68. kurš par pret atturas pieņemts Empl 10 par pret. Atturas pieņemts. Empl 34 par pret. Atturas pieņemts. 71. kurš par pret atturas noraidīts. Tas ir 9. par pret atturas 69. Es atvainojos. 69. pārbaudam vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Septiņdesmitais, kurš par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit otrais par. Nē, trīs, septiņdesmit trešais. 72. nav, 73. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 74. par. Pret. Atturas pieņemts. tas ir pieņemts. Tālāk 75. par pret atturas noraidīt, pie, pieņemts. Tas 76. pār pret atturs pieņemts arī, kā iepriekšējais. 77. 78. arī un 79. Tas ir tas pats par, par to pašu strīpošanu, nu, tā par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas viss ir pieņemts. Astoņdesmit eh, nav jābalso, tas atkrīt. Un eh, tālāk 82. teres kundas grozījums, kas, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 82. sākam balsot. Está encerrada a votação. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 83. par pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. kurš par pret. 84. šobrīd tiek balsots. Vai 4. kompromiss tagad, kurš par pret atturas? Pārbaudīsim. Está encerrada a votação. Foi rejeitada. Tas ir noraidīts. Tagad 88. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk 145. Um, Kurš par pret atturas pieņemts? Ka, tālāk, 8. lapas pusē 90. Nikolai Kundzis, kurš pār pret atturas noraidīts. Tālāk 14. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 91. kas ir klāt pielikts, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk ampul 7, kurš par pret atturas pieņemts 11. par pret atturas pieņemts 36. ampul, kurš par pret atturas pieņemts 96. par pret atturas pieņemts. 97. kurš par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Nākamā lapas puse. Tālāk 104. par pret atturas pieņemts. Tālāk 98. Un tad to nevajag, tad 105. Un tagad 106. Kurš par? Pret. Atturas. 107. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 107. Sākam balsot. Tas ir 107. par ko mēs tagad balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ampli 8. Nebalsosim par to sastais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Nākamā lapas puse. Ampul 15. Kurš pār pret? Atturas. Pieņemts. 112. Nu, Tad tas nav vajadzīgs. 113. Tagad kurš pār pret? Atturas. Noraidīts. 114. par pret atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 12 pret 12. 115. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 116. par. Pret atturas pieņemts. 117. par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 121. Eh, nākamā lapspusē plumpas kundzes, kurš par pret atturas pieņemts. 122 par. Tas ir pieņemts. 123 par. Pret. Atturs noraidīts. 124, kurš par. Pret. Atturas pieņemts.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 Pieņemts. Simt trīs trešais, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim to. Sākam balsot. 133. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. pieņemts. 134, 135 ar divu vienādu, kurš par, pret un kurš atturas noraidīts. 136, kas par, pret, atturas. Šķiet, ka ir pieņemts, bet Pārbaudīsim 136. elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 141. pirmā daļa. Kas ir par pret?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 grozījums pirmais. Pērēsa kundze ir autori ar mutisko grozījumu kopā. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Divi atkrīt, ceturtais arī, tālāk piektais. Kurš par piekto? Pret. Atturis. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Par piekto grozījumu beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Nākamais astotais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts sestais atkrīt, desmitais tad par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss. Desmitais. Kurš par pret atturas pieņemts? 14. Par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. par pret. Kurš ir pret? Pārbaudīsim. Sāksim balsot elektroniski par 20. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. Divdesmit piektais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. Kurš par pret atturas noraidīts? 26. Par pret atturas pieņemts. 30. Par pret atturas pieņemts. 29. Atkrīt. Tālāk 31. par pret atturas pieņemts pieņemts. 3, 2, pār, pret, atturas pieņemts. 3, 3, pār, pret, atturas. Pārbaudīsim. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 37. kurš par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. Un galējais balsojums. Elektroniski balsosim, sākam balsot. Beidzam balsot.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 Labi, tad mēs esam gatavi beigt mūsu sanāksmi. Es gribētu jums atgādināt mūsu nākamo sanāksmes datumu. Tas ir fiksēts. Tas ir 31. janvārī, 15 līdz 18.30. Mums būs uzklausīšana par tematu vientuļo māšu stāvoklis. Un arī jāņem vērā 3. marts, kas arī ir fiksēts. Tā ir ceturtdiena. No 9 līdz 203 būs starptautiskā sieviešu dienas atzīmēšana. Šogad mūsu tēma būs sieviete politikā, arī saistībā ar Eiropas Savienību. Mēs esam gatavi runāt ar Mariju Robinsonu, ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Robinsons kundze ir ministre, sieviešu komitejas priekšsēdētāja no īrijas. Mēs esam gatavi uzklausīt jūsu jautājumus gan rakstiskā formā, bet gan arī mutiski, un tagad mēs jums novēlam jaukas brīvdienas un beidzam sanāksmi.